šeit neatrodās. Es nezinu, vai man ir tiesības e, atlikt šā jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku, tāpēc došu vārdu komisāram. Esmu pārliecināts, ka komisārs zin, par ko iet runa. Jums vārds. E- Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Komisijai ir ļoti būtisks eh, darba drošības un veselības jautājums Eiropas Savienībā, un komisija arī apzinās, cik eh, ieinteresēts parlaments ir šajos jautājumos. Eiropas Savienības stratēģija par veselību un drošību darbā no 2007. līdz 2012. gadam deva pozitīvu ieteikmi tā, to izvērtēja eh, novērtējums, tātad, kas tika veikts Tur tika uzsvērta Eiropas dimensija, ekonomikas, tātad darba drošības jautājumos un stratēģija bija īpaši būtiska, ja redzam pozitīvās tendences negatīvu skaitu samazinājumā darbā un veselības likumdošanas uzlabošanā. Pierādījumi rāda, ka šis mērķis par 25% samazināt no negadījumus darbā būtu uh, Uh, sasniegt 2012. gadā. Stratēģija sniedza visām iesaistītajām pusēm uh, saskaņot ietvaru, uh, lai kopīgi dalību valsts varētu strādāt un īstenot šo veselības un drošības darbā stratēģiju. Visi pilsoņi un organizācijas, un jo īpaši dalību valstu uh, nacionālo iestāžu pārstāvju, sociālās organizācijas un eksperti, kurus interesē šie jautājumi, visi kopā uh, tātad uh, diskutēja, sākot ar uh, šā gada 31. māju publiskā konsultācijā. Uh, un uh, tas notika vienlaikus ar izvērtējumu ziņojumu publikāciju. Konsultācijas beidzās 28. augustā šogad, un vairāk kā 500 atbildes tika saņemtas šajā laikā. Komisija šobrīd tās izvērtē. Komisija lems par turpmākajiem soļiem, ņemot vērā šīs atbildes. Uh, tā ņems vērā arī citu institūciju ieguldījumus, piemēram, jūsu 2011. gada rezolūciju par vidusposmu pārskatu un jūsu viedokļus par jaunu stratēģiju, ko pieņems eh, Veselības un drošības darbā padomdevēja komiteja un ko 2011. gadā eh, pieņēma darba inspektoru komiteja veselība un drošība darbā Protams, ir eh, jāorganizē šis process balstoties uz faktiem, eh, jāņem vērā, kāda ir izaicinājuma un kādas ir eh, prioritātes uzņēmumos. Iepriekšējais stratēģijas izvērtējums um, tad izvērtēja stratēģijas ietekmu uz dažādām jomām, uz strādniekiem un uzņēmumiem, jo īpaši uz MVU. Uh, Un uh, saistībā ar dažādiem dalībvalstu situācijām uh, tas ļāva identificēt, kādi ir bijuši izaicinājumi iepriekšējā strateģijas periodā un kam vajadzēs pievērsties nākotnē. Tāpšā laikā komisija izvērtē uh, Eiropas Savienības likumdošanu vispār šajā jomā. Publiskās konsultācijas tika organizētas, lai iesaistītu sabiedrību un nodrošināt atvērtu procesu, kas ir ļoti būtiski principi Eiropas Savienības likumdošanas procesā, un tos atbalsta visas institūcijas. La autora de la... Jā, paldies, un tagad, eh, paldies Dievam, ir atnākusi arī mūsu referents kundze, Pervanša Bereses kundze, un tagad dosim viņai uzreiz vārdu. Viņai 5 minūtes runas laiks. Viņa drīkst uzdot savu jautājumu. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es atvainojos, ka man sajūg nedaudz laiki. Paldies par jūsu sniegto informāciju par uh, konsultāciju procesu, kur organizēja Eiropas komisija. Un tas uh, jau, uh, zināmā mērā, atbild uz to jautājumu, kuru vēlējās uzdot Nodarbinātības un sociālietu komiteja. Uh, Un tomēr Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja uzskata, ka stratēģijas neatjaunošana drošībai un veselībai, veselības aizsardzībai darbā ir iemesls satraukumam. Pirmkārt jau tāpēc, ka šī Eiropas komisija savu mandātu sākumā ar parlamenta un padomas atbalstu pieņēma stratēģiju 2020. gadam, uh, kurā sociālais jautājums, veselības aizsardzība un drošība darbā arī bija viens no elementiem. Mēs atceramies arī, ko komisijas priekšsēdētājs, eh, tātad pirms gada, pagājuši gadu, eh, teica, tad, kad viņš runāja par uh, Eiropas Savienības stāvokli, viņš runāja par to, ka sociālais modelis ir ļoti būtisks Eiropas Savienības konkurētspējā. Un mūsuprāt, drošības un veselības aizsardzības darbā jautājums ir šī sociālā modeļa pašā centrā. Un tomēr dažkārt mums ir iespējas, ka uh, izmantojot krīzi kā ieganstu, pat ja krīze uh, Eh, pat pastiprināja šādas stratēģijas nepieciešamību, tas tiek kāds tāds novārtā. Un mutiskajā jautājumā mēs to neminējam, bet uh, mēs zinām, ka likumdošanas iniciatīvas uh, muskuļu skelētu sasniegšanu uh, ziņā bija komisijas prioritāte. Un uh, Ko mēs gribējām jums pajautāt, komisāra kungs? Mēs gribējām zināt, kāpēc tas tā ir. Šī stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā ir uh, tāds elements, ko visas iesaistītās puses atzīst kā būtisku sociālā modeļa sastāvdaļu, bet arī kā progresa elementu, uh, stimulu dalībvalstīm strādāt pareizajā virzienā, kādi tad bija šie šķēršļi uh, šīs, šīs stratēģijas atjaunošanai. Mūsu komiteja uh, strādās pie rezolūcijas, kur iesniegsim plenārsēdē. Un tur runāsim par uh, līdzsvaru un par atbildību. Uh, Mēs nevēlamies izraisīt nekādu polēmiku, bet mēs eh, gribētu zināt, kādi bija tie šķēršļi, kas eh, bija, eh, kas kavēja šīs stratēģijas atjaunošanu un kas būtu jādara, lai to novērstu. Es gribu piebilst, ka kopš 5. decembrī 2011. gadā parlaments pieņēma šīs stratēģijas izvērtējumu. Uh, Mēs eh, tagad eh, skatāmies, kā krīze ietekmē visvājākos sabiedrības locekļus. Un eh, šī stratēģija būtu ne tikai jāatjauno, bet jāuzdod jautājums, kā var panākt, lai uh, risinātu krīzes uh, radītās problēmas. Vēl mūs satrauc arī tas, uh, ka krīze bieži vien tiek izmantot kā iegansts, lai um, sociālā modeļa elementus uh, vājinātu. Tie mums ir tik būtiski. Turklāt uh, tā stratēģija, kas mums kādreiz bija, uh, bija uh, ļoti laba un tā ir jāatjauno. Tā tas ir, jo tehnoloģija ir attīstījusies un tehnoloģiju attīstības rezultātā ir radušās jaunas problēmas drošības un veselības aizsardzības darbā jautājumos. Un e, jārunā ir par stresu darbā. Iepriekšējā stratēģijā tas nebija tik ļoti uzsvērts, e, bet e, tā pašā laikā šīs krīzes ietekme ir jāizvērtē un tas uh, varētu būt arī notiecošais elements stratēģijas atjaunošanā. Es saprotu, ka jums bija konsultācija uh, un mums prieks, ka tā bija, bet atļaujiet mums tomēr pateikt uh, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā, ka mums ir uh, bail, ka šī stratēģija tagad nāks par vēlu. Un tās idejas, kas mums bija sākotnēji par sociālo modeli, par iepriekšējo stratēģiju, Tur uh, gribētu teikt uh, visas komitejas vārdā, ka mums ir žēl, uh, ka stratēģija netika atjaunota. Mēs uh, turpināsim ar jums sadarboties. Uh, mēs uh, tomēr būtu gribējuši, lai tas viss nāk drīzāk, un jautājums ir, kas tad bija tie šķēršļi, kas kavēja jūs rīkoties citādi. Paldies, un eh, tagad dodu vārdu parlamentāro grupu pārstāvjiem, un pirmajam divas minūtes eh, Eiropas Tautas partijas pārstāvim Orī kungam. Lūdzu. Eh, Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu atbildi, un man lielā mērā priecē, ka komisija tik lielu uzmanību vērš drošībai un veselības aizsardzībai darbā. Vēlētos jūs informēt, ka arī mēs ļoti lielu uzmanību vēršam drošībai un veselības aizsardzībai darbā, un eh, esam pieņēmuši jau vairākas rezolūcijas šajā sakarībā. Pēdējā tika pieņemta arī jūlijā, un komisija savā vidustermiņa pārskatā ir eh, ņēmusi vērā komisija parlamenta ieteikumus. Jau 2011. gadā tika uh, pieņemts lēmums, ka stratēģijai beidzoties 12. gadā ir jābūt vietā jau jaunai. Es tikai vēlējos pateikt, ka komisija iespējams ir ļoti stipri novēlojusies šīs stratēģijas sagatavošanā, jo tā konsultācijas ar sociālajiem partneriem uzsāka ļoti, ļoti vēlu. Bet uh, izvērtēšanas dokumentā mēs nesaredzējām neko, kas norādītu uz datumu, kurā brīdī tiktu uzsākt šīs stratēģijas īstenošana. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo drošības un veselības jautājumu darba vietā nevienmēr ir sakārtot Eiropas Savienībā. Bieži vien mēs runājam par cilvēku dzīvībām, veselību, darba drošību, uh, Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie ietekmē arī konkurenci. Līdz ar to caurskatāmība un paredzāmība ir ļoti svarīga gan uzņēmumiem, gan arī strādājošajiem. Eiropas biznesa interesēs ir sakārtot šo jomu, tāpēc zināma negribēšana un kavēšanās no komisijas puses mani pārsteidz. To jau izteica iekšējās drošība, eh, pilsoņu brīvības tieslietu un iekšlietu komitejas prieksēdētāji. Jūs daļai atbildējāt uz eh, uzdotajiem jautājumiem un tomēr. Bieži vien darbvietās iedzīvotājs sastopas ar būtiskiem draudiem viņu veselībai. Priekšsēdā eh, komisāra kungs, kāpēc mēs nevaram pieņemt šo stratēģiju? Priekšsēdētājs, paldies! Tālāk runās sociāls un demokrātu vārdā Alejandro Serkas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāru kungam par to, ka jūs šovakar tik vēlā stundā esat atnākuši pie mums. Arī jums, tāpat kā mums, ir būtiski mums kā koordinātoriem lai šis viss virzās uz priekšu, ja mēs esam ļoti nobažījušies. Jūsu vārdi ir ļoti svarīgi, bet komisija tiešām vajadzētu arī strādāt. Šī programma ir beigusies, bet uh, tas viss ir palicis tukšs bez rezultāta. Vērtējumi ir bijuši pozitīvi un uzklausīšanas ļoti pozitīvā gaisotnē notikušas, tad kādēļ tas viss tik ilgi ir ievilcies? Lūdzu, dodiet mums eh, ļoti skaidru, nepārprotamu laiku, līdz kuram šī stratēģija būs obligāta. Šodien krīzes apstākļos ļoti daudzos ekonomikas sektoros daži saka, nevajag vēl papildus noteikumus, bet tieši krīzes apstākļos eh, jau notiek vairāk negadījumi, jo tur tiek taupīts, un mums ir jārūpējas par to, lai tas nenotiktu. Seši gāja bod, bojā, piemēram, celtniecības jomā, un uh, viņiem jāstrādā līdz 70 uh, eh, gadu vecumam līdz pensijai, citādi nauda pensijai nepietiek. Un, uh, cilvēki darbā tiek pakļauti stresam un darba laiks tiek pagarināts un notiek kļūdas. Komisāra kungs, mums šeit trūkst ļoti daudzas daļas vēl visā šajā kopumā. Darba laika direktīvas pārskatīšana būtu ārkārtīgi nozīmīga veselības aizsardzībā. Komisāra kungs, ir ļoti daudz jautājumu, ir bijuši daudzas uzklausīšanas, bet ļoti maz atbilžu ir bijis. Uh, un vēl daudz mazāk risinājumu. Problēmas eh, ļoti pieaug, un Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties. Runa taču ir par Eiropas eh, darba ņēmēju veselību un drošību. Eiropa nedrīkst eh, kļūt par pamatvērtību ienēdnieku. Paldies tagad Aldis vārdā Hārkins kundze divām minūtēm. Es vēlētos pateikties komisāram par atbildēm. Pēc eh, manām domām mums ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā dažādu iemeslu dēļ. Pēc manām domām šādas stratēģijas vēl nav, un dalību valstu programmas darbojās, bet ne ar pietiekam lielu inter, intensitāti. Bieži mēs eh, aizmirstam, cik svarīga ir veselības aizsardzība darbā, un mēs aizmirstam arī par profilaktiskiem darbiem. Uh, Nevienmēr riski tiek novērtēti pietiekami augstu, un tāpēc šādai drošības un veselības aizsardzības stratēģijai ir tik ārkārtīgi būtiska nozīme. Ja, viet, ja darba vietā nav sakārtot drošības jautājumu, tad ko mēs varam gaidīt vēl tālāk? Šobrīd Eiropas Savienības līmenī netiek darīts pietiekami daudz, un līdz ar to, pa cik šīs stratēģijas nav Savienības līmenī, nav arī pievienotās vērtības. Tāpēc eh, tik ļoti svarīgi būtu komisijai darboties. Fiskālās eh, taupības apstākļos ir svarīgi ieteikties, svarīgi iestāties par strādājošo veselību. Ļoti daudzās dalību valstīs cilvēki cieš no stresa, un eh, pavisam nesen tika uh, izveidot aptauju pa, eh, to vidū, kur strādā dažādās finanšu institūcijās Londonā. Un daudzu atbildēs parādījās, ka ir nepieciešams izmainīt gan darba stundas, gan arī darba apstākļus. Es vēlētos pajautāt, kas tiek darīts profilakses jomā. Ja Eiropas Savienības līmenī netiks izveidot stratēģija, tad eh, diez vai mums izdosies šo jomu sakārtot. Arī īrijā ir daudz pārkāpumi Eh, darba laika direktīvas ziņā. Ja mums nebūs drošības un veselības aizsardzība, tad mums arī neizdosies izveidot iedzīvotājos eh, pārliecību par to, ka tas ir svarīgi. Un visbeidzot, to jau iepriekš pieminēju. Ļoti daudzi šobrīd piedzīvo lielāku stresu, jo ir mazāk drošības par darba vietu, par to, kas notiks rītā, un tas rada veselu virkni sociālu problēmu. Eiropas Savienības stratēģija droši, darba drošībā ļaut šo jomu kaut nedaudz atvieglot. Un eh, visbeidzot, eh, direktīva par elektromagnētiskajiem laukiem. Orī kungs jau pieminēja, komisāra kungs, kāpēc jūs šo stratēģiju nesat izveidojis? Paldies Harkins kungam, un tagad es dodu vārdu Delī kundzei. Pusotru minūtu lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. 2011. gada decembrī šis parlaments ar plašu vairākumu pieņēma manu ziņojumu par Eiropas eh, drošības un veselības aizsardzības starpā eh, stratēģijas izvērtēšanu. Tā bija stratēģija 7. līdz 12. gadam. Jau šajā ziņojumā tika cēlta trauksme par ļoti satraucošo darbu apstākļu situāciju Eiropā. Tikai daži skaitļi. Uh, Eiropā katras piecas sekundes kāds darbinieks cieš darba laikā, un uh, arī bojā gājušie ir. Krīze nedrīkst būt iegānsts, lai atstātu novērtā darba apstākļus Eiropā. Kopš mana ziņojuma pieņemšanas no komisijas dzirdam tikai klusumu attiecībā uz šīs Eiropas stratēģijas atjaunošanu, un tas ir ļoti satraucoši. Uh, ir eh, ļoti satraucoša šī situācija arī politiski. Jau gadu Eiropā nenotiek nekāda koordinācija drošības un veselības aizsardzības darbā jautājumos. Ir jāsaka, ka eh, jā, komisija mums saka, nē, veselības aizsardzība darbā nav prioritāte. Tāpēc, tāpēc, ka tas ir pārāk dārgi, iedomājieties. Un tagad mēs zaļie jums sakām ļoti uh, uh, mierīgi, ka mēs jums nepiekrītam un prasām jaunu stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā. Tai būtu jāstājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. Būtu jāaizsargā darbinieki pret uh, tātad uh, būtu jābūt segumam aisa uh, apdrošināšanā pret dažādām slimībām. Uh, un es ļoti mierīgi arī gribu uzsvērt, ka tas ir morāli nepieņemami pievērt acis uz šiem negadījumiem, bet arī ekonomiskā plānā e, jāuzsver, ka šie negadījumi ekonomikai maksā 4% no IKP, tā tad ir jārīkojas. Mums ir jābūt steidzamai rīcībai, steidzamai atbildei, jo Eiropai ir jāizstāv visi strādājošie un viņi nedrīkstētu vairs uh, iet bojā, vienkārši pelnot iztiku. Mums ir nepieciešama šī Eiropas stratēģija. Mēs ar jums rēķināmies, komisāra kungs. Paldies! E, Paldies kolēģei! Un pēdējais e, šajā runātāja blokā. Tā ir runātāja, kur runās Guengail grupas vārdā Zībers kundze. Lūdzu. Ja, Luxemburgo nos últimos dois anos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Luksemburgā pēdējo gadu laikā viena celtniecības firma ir pieņēmusi darbā strādājošos no Portugāles, kuri saņem minimālo algu un kuriem ir jāstrādā samērā šausminošos apstākļos. Arī mājoklis viņiem netiek nodrošināts. Šis uzņēmums ir saņēmis eh, atbalstu no Eiropas sociālā fonda. Protams, eh, mēs eh, Eiropā cenšamies samazināt bezdarbu, un tas vēl jau vairāk ir aktuāli Portugālē. Uh, Darbspēks ir spiests bieži vien pieņemt darbu uz necilvēcīgiem noteikumiem, bet eh, šajā gadījumā es vēlētos uzsvērt, ka darba apstākļi bija vairāk pielīdzināmi 19. gadsimta sākumam nekā 21. gadsimta Eiropai. Samērā briesmīgi. Domāju, ka beidzot mums ir jāķerās eh, šai problēmai klāt ar nopietnu skatu. Bieži vien pārkāpumi darbā netiek adekvāti ziņoti, jo darba ņēmēji ir nobežījušies par to, ka viņi var zaudēt savu darbu. Mums eh, vajadzētu, runājot par darba drošību, raudzīties arī uz eh, darba vietas zaudēšanas iespējām. Ir eh, ar patreizējo politiku Eiropā neiespējami sakārtot lielo riska grupu situāciju. Prieksēdētājs paldies! Un eh, tagad dodu vārdu atsevišķiem runātājiem, un pirmā Bauers kundze lūdzu. Szépen, kedves elnök úr, biztos úr, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem önmagában is fontos, hogy... Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisār kungs. Veselības aizsardzība un drošība darba vietā ir svarīga katram atsevišķam strādājošajam, bet lielā mērā tas eh, ir svarīgi arī uzņēmumu konkurencei. Pēdējā komisijas veiktajā pētījumā skaidri parādās, ka bieži vien nedz uzņēmumiem, nedz arī Eiropai nav tālajošas stratēģijas drošībai 53% no darba devējiem ir bijuši spiesti atskaitīties tādā vai citādā veidā, jo uzņēmumā ir noticis darba negadījums. Īpaši svarīgi drošības un veselības aizsardzības jautājumi ir maziem vidējiem uzņēmumiem. Šobrīd eh, darba apstākļi ļoti strauji mainās parādās jaunas un jaunas tehnoloģijas, bet ir arī citi faktori. Piemēram, aprīkojuma novecošana un parādās jauni riska faktori. No 216 miljoniem strādājošo pāri par 2,5 miljoniem uh, ir tikuši pakļauti negadījumiem darba vietā. Šodien lasīju avīzē, ka Slovākijā viens ir gājis bojā darba vietā. Uzskat, ka simtiem katru dienu Eiropas Savienībā iet bojā savās darba vietās, un tas ir saistīts ar neadekvāti lieliem riskiem darba vietās. 90 tūkstoši strādājošo ir kļuvuši par invalīdiem darba negadījumu seku dēļ. Uzskatu, ka Eiropas likumdošanā vajadzētu iekļaut eh, daudz vairāk prasību darba devējiem. Uh, Ņemot vērā visu iepriekš minēto, komisijai vajadzētu izstrādāt jaunu stratēģiju, kā samazināt šos riskus. Tāpēc griežos pie jums, lai jūs to darītu. Paldies, Edita. Tālāk, Estrēlas kundze. Komisārium par parlamentu Europeu, a proteção da saúde e a segurança. Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam norūpējušies par drošību un veselības aizsardzību darbā um, mēs kā Eiropas parlamenta deputāti uh, esam ieinteresēti, lai šī stratēģija uh, darbotos. Šī pirmā stratēģija tika izstrādāta 2002. gadā, un tas ir tikai loģiski, ka mēs 2012. gadā gaidījām jaunu stratēģiju, un tas ir tikai loģiski, ka mēs tagad prasām, kad uh, jūs nāksiet klajā ar jaunu stratēģiju, un kāpēc uh, jūs kavējaties. Uh, Es domāju, ka uh, tai ir jābūt pielāgotai uh, cilvēku vajadzībām un nevis otrādi. Likumdošana par uh, grūtnieču aizsardzību darba vietā un, uh, un māču, kas baro ar krūti aizsardzību, uh, tāds ziņojums būs uh, jūlijā bija tātad jūlijā un 2010. gadā mans eh, šis ziņojums tika pieņemts par grūtniecēm. Diemžēl tas tika nobļotēts eh, padomē. Komisija tur neko nedarīja, lai padomē tas eh, atkal iekustētos. Kā jau citi runātāji teica, Parlaments vairāk kārt ir atgādinājis, ka jāuzlabo uh, likumdošana attiecībā uz uh, muskuļu un kaulu sastimšanām uh, darba vietā. Šīs slimības skar uh, ļoti lielu skaitu um, cilvēku, un tas ir arī liels sloks mūsu veselības aprūpas sistēmām. Eiropas Savienībā 25% no uh, tiem, kas ilgāku laiku nevar iet darbā, slimības dēļ ir tieši šo slimību rezultātā. Es to zinu, tāpēc, ka vādu parlamentāro grupu par šīm slimībām. Un, komisār kungs, tas ir acīm redzami, ka mums ir vajadzīga jauna stratēģija, stratēģija, kas atbilstu jaunajai realitātei un sabiedrības attīstībai. Paldies, Edīte! Jāslavvietskas kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Neskatoties uz vairākām līguma izmaiņām, Eiropas Savienībai eh, joprojām ir eh, kopīga kompetence ar dalību valstīm par eh, darbu un sabiedrības veselību. Un daudzi deputāti vilcinās prasīt progresīvākus standartus šajās jautājumos. Es domāju, ka šī iepriekšējā stratēģija ļoti labi pierāda, ka um, uh, Eiropas līmenī pasākumi ir ļoti vēlami, tie tiek veikti jau kopš 75. gada, un uh, to var uh, darīt ar. Uh, brīvprātīgiem instrumentiem, un šī stratēģija, kas tika pieņēmta, ļāva uzlabot spēkāsošo likumdošanu. Līdz ar to es uzskatu, ka turpmākajos gados vēl ir jāturpina strādāt, un uh, šajā kontekstā man īstenībā pārsteidz, kāpēc komisija nenāk klajā ar jaunu stratēģiju. ir e, nepieciešami pasākumi drošības un veselības aizsardzības e, darbā uzlabošanai. Ir arī e, noteikti mērķi 2020. gadam, jāņem vērā arī iedzīvotāju novecošana un tas, ka palielinās arī pensijas vecums. Un tāpēc mums ir jāpieņem atbilstoši pasākumi, uh, Eiropā, lai varētu pieņemt darbā cilvēkus, kas ir vecāki par 55 gadiem. Ir jādomā arī par profilaktiskiem pasākumiem un jāpievēršas īpaši jauniešiem ar īpašām akcijām, lai uzlabotu viņu profesionālo mobilitāti. Ir arī tehnoloģiskie jauninājumi, kas izmaina drošības un veselības situāciju darbā. Eiropas komisija vairāk kārt ir atzinusi, ka 2007. līdz 2012. gada stratēģija nesta pozitīvus rezultātus visā Eiropas Savienībā, bet ka joprojām vēl ir ko uzlabot. Ņemot to visu vērā, kāpēc nav jaunas stratēģijas 2013 līdz 2020 gadām? Paldies par uzmanību. Paldies! Un e, pēdējā runātāja ir Kostelo kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies! Arī es. Uh, Esmu viensprātis, ka stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā ir ļoti svarīga un ātri pieņemama. Komisāri, katru gadu 5000 Eiropas iedzīvotāji iet bojā darba vietās, pie tam iet bojā arī bērni. Tāpēc ir tik svarīgi šo veselības aizsardzības stratēģiju īstenot līdz 14. gada sākumam šī stratēģija pieņemta netiks, un tas ir nepieņemami. Galvenokārt vajag izvērtēt tos iemeslus, kāpēc mums ir nepieciešama šī stratēģija. Muskuloskeletāro saslimšanu pieaugums, vēža saslimšanu pieaugums, stress dažādas jaunas tehnoloģijas, tam visam ir jāatspoguļojas šajā stratēģijā. Drošībai darba vietā ir jābūt galvenajā vietā, jo tas rāda piemēru arī Eiropas sociālajiem modelim. Bet eh, tas ir labi arī uzņēmumiem, jo tas uzlabo strādājošo labu jušanos, un tas uzlabo arī apmierinātību ar darba vietu krīze bieži tiek izmantot par atrunu, lai šo stratēģiju neīstenotu, bet eh, ir ļoti būtīgi, būtiski, lai šī stratēģija atbilst 21. gadsimta prasībām un izaicinājumiem. Komisāra kungs, Eiropas Savienībai ir jāpieņem pie šī stratēģija pēc iespējas ātrāk, jo to mēs esam apsolījuši saviem iedzīvotājiem. Paldies, turpina prieksēdētājs! Uzklausiet mani, saka prieksēdētājs. Vai jūs vēlētos uzdot jautājumu? vai jūs vēlētos uzdot jautājumu? Jūs vēlējāties uzdot jautājumu Kustelo kundzei, ja jūs vēlēties runāt brīvā mikrofona procedūrā? Tādā gadījumā. Mūsu horvātu kolēģe vēlas uzdot eh, jautājumu, bet nē, nē. Ja jūs vēlaties runāt eh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros, tad jums ir jāpaceļ balta lapiņa, bet ja vēlaties uzdot jautājumu zilās kartiņas procedūras ietvaros, tad tas jums jādara tagad. Uh, Bet eh, jā, ļoti labi, ka jūs vēlaties uz, uz eh, runāt brīvā mikrofona ietvaros. Paldies, priekšsādātāja kungs, es atvainojos par šo sajukumu. Pēc pēdējiem datiem uh, um, četri miljoni eiropiešu ir uh, savainojušies darbā un uh, ir liels arī bojāgājušo skaits, un tas uh, arī atstāja sekas uz ekonomiku un, diemžēl, šeit tie ir bijuši darba devēji, kas neievēro darba drošības noteikumus, bet bieži vien paši strādnieki, darbinieki arī neapzinās, cik svarīgi ir aizsargāt savu veselību darbā. Prevencija ir uh, tā, uh, izvēle, kur mums būtu jāizdara, ir jāaizsargā mūsu uh, strādnieku veselība, un eh, tam, protams, ir arī ekonomiski apsvērumi. Katrs uh, darbinieks Horvātijā uh, var ņemt desmit dienas atvaļinājumu, un tas ir desmit tūkstoši stundas uh, atvaļinājumu gadā, un tam ir arī ietekme uz ekonomiku. Uh, un tāpēc vajadzētu pātrināt stratēģijas pieņemšanu, ir jābūt vienotai pieejai Eiropā, lai aizsargātu mūsu strādniekus. Paldies, cienījamie kolēģi. Pirms mēs dosim vārdu komisāram, gribētu vēl teikt sekojošo, un to vajadzētu iekļaut arī šīs dienas protokolā. Mums bija 11 pietiekušies runāt no 11 deputātiem 9 bija sieviešu kādas deputātes. Tas nav nekāda nejaušība, tas ir ļoti būtiski. Jums nav tūkojuma? No 11 runātājiem 9 bija deputātes sievietes. Tas ir kaut kas īpašs. un arī citas eh, sievietes deputātes bija klāta debatēs un aktīvi klausījās. Un tagad komisāram vārds. Bet eh, līdzdalība debatēs un eh, runātājs tas tiešām ir kaut kas īpašs, būtiski. Deviņas no 11 runātājiem Tas parāda, ka sievietes cīnās par sociālo taisnīgumu. Komisāram tagad vārds noslēgumā. Paldies, priekšsādātāja kungs, un vēlētos pateikties ikvienam, kurš piedalījās šajās debatēs, īpaši Beres kundzē, kur uzdev šo ļoti svarīgo jautājumu par Eiropas stratēģiju drošībai un veselības aizsardzībai. Vēlētos varbūt uz to pajaudz, paraudzīties nedaudz plašākā kontekstā. Visiem ir skaidrs, ka krīze ir nelabvēlīgi un negatīvi ietekmēs ne tikai darba vietas un nodarbinātību Eiropā, bet arī darba apstākļus. Un e, mums vajag pātrināt darbu, lai uzlabotu darba apstākļus pilnīgi visiem strādājošajiem. Pēdējos gados komisija ir turpinājusi dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, uh, par drošību un veselības aizsardzību darbā. Un e, vajadzētu uzteikt arī to progresu, kas ir panākts pie dažādiem dokumentiem, piemēram, pakļaušana un e, ekspozīcija elektromagnētiskajam laukam. Ir ļoti plašs atbalsts tam, ka profesionālajām saslimšanām ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tas izskanēja arī šodienas debatēs Eiropas parlamentā. Uh, Tas ir apsveicami, un eh, bez šī plašā politisko grupu atbalsta domāju, ka mums nebūtu iespējas turpināt darbu pie šīs stratēģijas. Ērīkungs un Bejers kundze ļoti pareizi uzsvēra to, ka patiesībā stratēģija drošībai darbā ir iekšējā tirgus jautājums, jo tādējādi tas rada labākus konkurences apstākļus. Stratēģi drošība un veselības aizsardzība darbā ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības prioritāšu punkts, tomēr vēlētos uzsvērt divus citus aspektus. Viens ir ārējā dimensija. Pēdējā laikā jūs noteikti jau būsiet dzirdējuši, ka es Eiropas Savienības vārdā piedalījos ļoti svarīgā dialogā par drošību un veselības aizsardzību darba vietās trešajās valstīs. Šausminošais darba negadījums Bangladešā, bet līdzīgi ir notikuši arī citur, mums visiem māca, ka uh, Eh, mazāk attīstītos reģionos situācija ir samērā dramatiska, un Eiropas Savienībai ir jāgriežas pie starptautiskās sabiedrības, lai novērstu turpmākus negadījumus. Eiropas Savienība var saglabāt eh, savu seju, ja mēs turpināsim strādāt ļoti strikti pie šo noteikumu izpildes. Protams, galvenokārt vēršot uzmanību uz Eiropas Savienības dalību valstu darba vietu sakārtošanu. Kostello kundze pieminēja ļoti interesantu punktu, un tā ir sēkna starp eh, drošību un veselības aizsardzību darbā un demografisko aspektu. Eiropas Savienība noveco, tās eh, darba spēks nodarbinātības vecumā noveco. Un, ja mēs vēlamies sakārtot eh, darba tirgu un veicināt ekonomisko izaugsmu turpmākajos gada desmitos, tad mums tiešām ir jāveicina labāka drošība darba vietās, jo tas veicina arī iedzīvotāju ieinteresitību tādās darba vietās. Protams, es esmu ļoti interesēts, lai šī stratēģija tiktu pieņemta. piekrīt arī tam, ka krīzi nevajadzētu izmantot kā atrunu. Arī īslaicīga domāšana nedrīkst būt galvenais vadmatījums, mums ir jādomā ilgtspējīgi. Un arī politikām ir jābūt ilglaicīgām. Un tomēr galvenais jautājums strādājot pie jaunās stratēģijas un īpaši pie tā, kad tā tiks pieņemta, mums ir jāatcerās Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Dalību valsts ir daudz jau panākušas, eh, piemēram, aizliedzot tabakas smēķēšanu, cigarešu smēķēšanu darba vietās. Šobrīd eh, tas darbojas visās dalību valstīs. Tas ir veicinājis arī labās uzņēmēja darbības prakses izplatīšanos Eiropas Savienībā. Harkins kundze jau uzsvēra, ka investīcijas sakārtotā darba vietā ļoti ātri atmaksājas bet eh, svarīgi ir arī izpildīt spēkā esošo likumdošanu dzīvē. Likumdošana Eiropas līmenī ir pieņemta un tā ir ļoti laba, bet tās izpilda šad tad buksē. Šie ir ļoti svarīgi uzņēmumi, uzdevumi. Un, kā jau pieminēju, pagātnē pieņemto stratēģiju īstenošana varētu būt labāka. Man personīgi nav nekādu šaubu, ka nākotnē tiks pieņemti stiprāk mēri par darba vietu sakārtošanu. Un pavisam nesen Barozo kungs uzsvēra, cik svarīgi būs Eiropa 2020 stratēģijas pilnīga īstenošana dzīvē. Šīs stratēģijas e, īstenošanā ir iekļauts tas, ka um, spēcīgām politikām ir jātiek īstenotām, bet e, drošībai un veselības aizsardzībai darba vietā ir jākļūst par būtiskāko faktoru tam, lai mēs sasniegtu šo 75% nodarbinātības līmeni. Jo tajās valstīs, kurās nodarbinātība ir 75% vai augstāk, tajās arī ir augsts veselības aizsardzības standarta darba vietās. Uh, Brozu kungs uzsvēra, ka būtiskākais mīnus un lielākais risks, kas šobrīd atbraud Eiropas Savienību, ir interes trūkums šo noteikumu īstenošanā. Jā, arī šo politiku īstenošanā interes trūkums ir jūtams bet arī Eiropas parlaments ir izteicis savu interesi, ka eh, tam ir ja, šai